vienbalsīgi pieņemts. Godātie kolēģi, šīs sanāksmes protokols būs pieejams apstiprināšanai nākamā sanāksmes sākumā. Ja iebildumu nav, tad uh, apstiprinuši pieņemtās rezolūcijas un tad nodod minētājiem personām un iestādēm. Iebildumus neredzu. Ar to arī pārtraucam parlamenta sesiju un laimīgu māju ceļu visiem. So, thank you. Thank you very much. Thank you, danke schön. Vielen Dank, Herr Zwei Kuchen jetzt. Ah, okay.